biedre. Tagad par mūsu darba kārtību, par darba plānu, kuru eh, prezidentu konference eh, 18. oktobrī ir pieņēmusi. Man nav nekādu iesniegumu par grozījumiem darba kārtībā, līdz ar to apstiprinu to. Paldies! Eh, tagad pirms. Eh, atsākt darbu un diskusiju.